Savienības izveide krīžu reģionos ir absolūti norēdāma. Te uh, ir jāatsaucās arī uz daudzu pilsonisko organizāciju teikto, kas strādā uz vietas. Tāpēc es gribētu zināt, no kurienes mūsu sociāldemokrāta kolēģis attīstības komitejā ir ievācis savu informāciju. Mēs vienkārši vēlamies noraidīt šo priekšlikumu. Paldies! Pan Kukan. Paldies, tagad vārds Kukana kungām. Viena minūte. Paldies, priekšādātāji! Labvakar, komisāri! Es vēlētos pateikties referentiem par ieguldīto darbu strādājot pie šī dokumenta. Tad, kad es iepazinos ar komisijas priekšlikumu, es biju gana skeptisks. Agrāk biju uh, referents par uh, kaimiņattiecību instrumentiem, un es uh, uzskatīju, ka būtu problemātiski visus mūsu ārlietu instrumentus uh, samest kopā, jo īpaši, ja runa par Eiropas kaimiņattiecību instrumentu. Vajadzētu saglabāt šī instrumenta sākotnējo mērķi, jo tas ir mūsu politikas instruments, mūsu kaimiņu valstīm. Es iestājos par šo principu saglabāšanu. Mēs vēlamies atbalstīt reformas un centienus, kuru mērķis ir nodrošināt demokratizāciju. Tāpat arī ir jāiestājas par cilvēku tiesībām un pārvaldes reformām. Bet mums būtu jāatrod pareizais formāts, kur apspriesties par šādiem jautājumiem. Tāpat arī Eiropas parlaments būtu jāiesaista uh, E, šāda instrumenta veidošanā, un reformēšanā un arī uzraudzīšanā. Paldies! Lielas paldies, un tagad došu vārdu Kostas kundzei. E paldies, priekšādātāji! Šeit tā tad ir runa par vairāku fondu apvienošanu, bet uh, Eh, tam nevajadzētu novest pie eh, politiku sajaukšanas. Galu galā katrs instruments ir paredzēts konkrētam mērķim, un mēs vēlamies galvenokārt iestāties par sadarbību izglītības un kultūras jomā. Šeit jo īpaši būtu jānorāda uz kultūras programmas virzīšanu uz priekšu. Eiropai vajadzētu iestāties par kultūru, ja tā vēlas būt globāls spēlētājs. Tātad šie Eiropas instrumenti paredz, ka resursus varētu izmantot, lai mm, veicinātu Erasmus Mundus programmas izvēršanu trešajās valstīs, piemēram, Āfrikā un citur. Uh, Referents ir apstiprinājis arī komisijas teikto attiecībā uz divpusējo darbību veicināšanu attiecībā uz trešajām valstīm. Tas attiecas uz visiem divpusējiem nolīkumiem un arī uz Eiropas Savienības darbību citās jomās. Jo īpaši vēlos izcelt arī starp reliģiju dialogu. Mums vajadzētu palīdzēt tiem, kas nodrošina šo dialogu. Lielas paldies! Tagad izteiksies Andrikienes kundzei. Ārlietu politikā kontinuitāte un konsekvence ir ārkārtīgi svarīgas. Un tas pats attiecas arī uz ārlietu politikas instrumentiem. Kaimiņa tiecība attīstības un starptautiskās sadarbības instruments eh, to visu mums dod. Šodien ļoti daudz tika par to runāts. Visas trīs komitejas un arī četri referenti pie tā ir strādājuši. Tomēr vēl ar vienu nav uh, izgaisušas šaubas attiecībā uz dažiem aspektiem. Uh, Eiropas Savienība sniedz finansējumu arī kaimiņattiecību politikai. Kaimiņattiecību politika mums ir ārkārtīgi svarīga, tā ir ierakstīta arī līgumos, un tieši tāpēc šeit ir vajadzīgs vairāk finansējuma. Diemžēl trūksta skaidrības un nav arī panākta vienošanās starp komisiju un parlamentu attiecībā uz šiem aspektiem. Tāpat arī vēlētos norādīt, ka šim instrumentam vajadzētu ņemt vērā mūsu tirdzniecības mērķus. Un, protams, mums ir jādomā arī par daudzpusējās tirzniecības sistēmas saglabāšanu. Paldies! Tagad dodu vārdu Benifei kungam. Viena minūte. Paldies, priekšādātāji! Šīs priekšlikums apvienot attīstības, kaimiņa tiecību un cilvēktiesību instrumentus, kas ir tik svarīgi mūsu ārlietās, varētu radīt eh, zināmas bažas. Tomēr pateicoties Eiropas parlamenta pūliņiem, eh, šīs pašas var tikt kliedētas. Es eh, priecājos, ka ir saglabāta sārlietu komitejas darba grupas prioritātes, jo īpaši šeit ir runa par Eiropas parlamenta lomu demokrātijas kontrolē un tāpat arī izdevumu kontrolē. Ir jānodrošina elastīgums un struktūru vienkāršošana, Tikpat svarīgi ir nodrošināt, lai netiktu aizmirsts par kaimiņa attiecību politiku. Protams, mums pastāv dažādi nosacījumi attiecībā uz uh, kaimiņu valstīm. Eiropas Savienībā vajadzētu saglabāt savu ticamību starptautiskajā tirdzniecībā. Protams, ka šeit uz spēles ir liktas dažādas intereses. Mums vajadzētu spēlēt konstruktīvāku lomu. Mums ir jānodrošina miers mūsu kaimiņu valstīs, mums ir arī, jāvēršas arī pret neokoloniālistu tendencēm. Paldies, eh, tagad Pētēlis kungam vārds. Un paldies priekšādātāji. Komisāri, kolēģi. Šis instruments ir bijis ļoti nozīmīgs ļoti ilgu laiku. Tas ir palīdzējis mums veicināt mūsu vērtību un principu izplatīšanu. Es priecājos par to, ka šie ārējie finansēšanas instrumenti tagad tiek apvienoti un tiek nodrošināts vajadzīgais elastīgums. Tomēr mums nevajadzētu šeit um, maksāt, atsakoties no demokrātiskas kontrolas principiem. Es atbalstu predes grozījumus no tautas partijas grupas. Viņš vēlas, lai kaimietiecību politikai tiktu atvēlēts atsevišķs instruments. Šeit tiek uzsvērta arī uh, Eiropas Savienības un kaimiņu valstu attiecību politiskā nozīme. Mums ir jāpievērš gana liela uzmanība mūsu kaimiņatiecību politikai, un to vajadzētu nošķirt no attīstības politikas kopumā. Paldies! Tagad es vēlētos dot vārdu Enrikem Guerrero Salomam. Vienu minūti. Paldies priekšsādātājiem! Ja adekvāti tiek izmantot šis instruments, tad to varētu, eh, tas varētu kalpot par tādas eh, skaidrākas un dzirdamākas eh, Eiropas Savienības balss sūtīšanu gan uz ārgu, gan uz iekšieni, lai aizstāvētu demokrātiju, il sociālo ilgspēju, cilvēktiesību aizstāvību, sadarbību, mieru un stabilitāti. Un Mm, es esmu humanitārās palīdzības referents šeit parlamentā un esmu secinājis šajā laikā, eh, cik lielā mērā humanitārās krīzes ir mainījušas savu raksturu. Ir steidzamās krīzes, kas ir kļuvušas par ilgtermiņu problēmu, un politiskie risinājumi, globālā rīcība ir tik ārkārtīgi svarīgas, eh, tikpat cik ārkārtas steidzamā palīdzība, lai risinātu cilvēku problēmas. E, Eiropas, ja Eiropas Savienība izmanto šo instrumentu tikai, lai nodrošinātu eh, mieru, mm, tur, kur tas nav, tad mm, tas ir tā vērts, lai mēs eh, rītdien to atbalstītu balsojumā. Ja sitten seuraavaksi puhuu edustaja Bogdan. Paldies, un tagad nākamais runātājs eh, Zdrievskungs. Jums vārds uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Ja pareizi atceros, iepriekš eh, izmantotie instrumenti eh, būs novecojuši nākamgad, tātad tie būs jā, jāizstāj. Un ir ļoti labi, ka mēs šobrīd reaģējam uz to, ka mācāmies no savām kļūdām, lai uzlabotu šos instrumentus. Runa ir par gandrīz 90 miljārdiem eiro, tāpēc mums tik tiešām ir uh, pienācīgi jāpiemēro šī instrumenta, lai tie atbilst tām vajadzībām, kādas mums ir. Uh, Mums ir jācenšas izskaust nabadzību, mums ir jācenšas atbalstīt demokrātiju un jācenšas arī atbalstīt uh, ekonomisko attīstību un uh, stabilitāti. Es vēlos uzsvērt, ka mums ir nepieciešama iekļaujoša instrumenta, kā piemēram Erasmus Plus vai Radošā Eiropa vai apvārsnes 2020. Es domāju, ka ja mēs uh, pienācīgi izmantojam kultūru un kultūras uh, nozari un izglītību kā tādu, tad šie instrumenti būs daudz efektīgāki. Paldies! Liels paldies Zdrojevs kungam un tagad vārds uh, Gils kundzei uz vienu minūtu priekšsēdē komisāra kungs arvien lielākas uh, izmaiņas uh, šobrīd uzsver to, ka Eiropā ir jākļūst par globālo spēlētāju. Mēs cenšamies struktūrēt savus uh, ārējās rīcības instrumentus. Tas ir viens no punktiem, bet mums vairāk uzmanības ir jāpievērš politikai un programmu koordinēšanai savstarpēji ar dalībvalstīm. Es zinu, ka komisijas priekšlikums paredz to, ka uh, Eh, ir paredzēta lielāks pārskats no parlamenta puses, bet man būtu jautājums komisijai, vai eh, komisija eh, strādās kopā ar parlamentu, lai vienotos par kritērijiem, lai apturētu šī atbalsta sniegšanu tādā gadījumā, ja notiek cilvēktiesība pārkāpuma. Otrakārt, šis ziņojums piedāvā labāk piemērot ārējos, ārējās investīcijas saskaņā ar Parīzes mērķiem. Ko komisija darīs, lai sasniegtu šos mērķus? Un treškārt, komisijas piedāvātā uh, um, pie, piedāvātais atbalsts, lai palielinātu uh, kapacitātes um, uzlabošanu militārajā jomā, uh, liek mums domāt arī par atja atjaunošanu un rekonstrukciju. Es ceru, ka komisija atbalstīs mūsu centienus šajā jomā. Lielas paldies! Lielas paldies kolēģei Gils kundzei un tagad vārds Zafko kundzei uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Kā jau tas izklāstīts Eiropas Savienības globālajā stratēģijā, mūsu vienotība nekad nav tikusi eh, tik lielā mērā satricināta. Mums ir nepieciešama iekļaujošāka Eiropas eh, pieeja arī rīcības jomā. Uh, mums ir jāpie, jācenšas maksimāli izmantot pievienoto vērtību, un mums ir jāstrādā visām dalībvalstīm kopā. Kopā mums izdosies sanākt, panākt daudz vairāk nekā katrai atsevišķi. Lai sasniegtu šo mērķi, es atbalstīju uh, kolēģis no dažādām politiskajām grupām. Uh, kas iesniedz 555. grozījumu, kas aicina uh, lielāku sadarbību un uzlabot mūsu kapacitātes. Mums ir jāizmanto šis iespēja loks ar jauno daudzgadu finanšu schēmu un jādomā par šiem te um, instrumentiem, lai kopīgi efektīgi rīkotos šajā jomā. Lielas paldies! Lielas paldies kolēģei Žafko kundzei un tagad vārds. Kienges kundzei uz divām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisārkungs. Nabadzības izskaušana ir svarīgākais mērķis eh, attīstības eh, sadarbības ietvaros. Mums ir jādomā par mūsu problēmām globālā mērogā. Mums ir jācenšas panākt mūsu mērķu sasniegšanu 2030. gadam. Pieņemot uh, šos te jaunos uh, instrumentus kaimiņa attiecība attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības jomā, mēs varam jaunus soļus cīnoties pret nabadzību, cenšoties atbalstīt demokrātisko un ekonomisko attīstību. Jauni ambiciozi instrumenti ļaus mums būt spēcīgākiem un vienotākiem cenšoties aizstāvēt vispārējās vērtības, demokrātiju, likumu varu, cilvēka tiesības un arī sasniegt mērķus vidas aizsardzības jomā. Tas nenozīmē, ka mēs nevarēsim dažādot savu politiku. Mums jāņem vērā arī e, geogrāfiskās īpatnības, jo īpaši runājot par AKK valstīm, jaunums būs tāds, ka Eiropas Savienībai būs lielāka ietekme pasaules mērogā, jo tikai ar šādu stingru rīcību mums izdosies panākt efektīvu mērķu sasniegšanu. Paldies! Paldies kolēģei eh, Kjengis kundzei! Tagad pievērsīsimies brīvā mikrofona procedūrai. Iespēja būs izteikties visiem kolēģiem, kas pieteikušies vārdu Šaudravas kundzei kā pirmajai uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es ļoti rūpīgi ieklausījos debatēs, un tās parādīja, ka patiesībā mums nav vienprātības par to, kādam šim instrumentam būtu jābūt. Un par spīti visam, tas ir ļoti nozīmīgs instruments gan Eiropas Savienības dalībvalstīm, gan arī kaimiņu attiecību uh, politikas valstīm. Tas ir instruments, kas lielā mērā var mainīt uh, situāciju uz vietas, kas var ietekmēt trešo valstu attīstību, kas var ļaut novērst imigrāciju, un tāpēc ir ārkārtīgi izšķirīgi, lai šis instruments tiktu pienācīgi uh, sagatavots pirms nākamās uh, finanšu schēmas uh, Komisijai jācenšas padarīt to efektīvāku un apvienot vairākus instrumentus vienā, bet tas ir jādara saprātīgi, lai um, process būtu caurskatāmāks un uh, lai šos instrumentus varētu labāk lietot. Nevalstiskās organizācijas jau šobrīd izjūt atbalstu trūkumu, tāpēc es um, atbalstu attiecīgi grozījumu šajā ziņā. Paldies! Liels paldies Šaidrovs kundzei un tagad vārds Fords kundzei uz vienu minūti. age of trump and bolsonaro and with putin's agents. trumps uh, putins un citi kas iejaucas demokrātiskos procesos liek mums te, īstenot starptautisko sadarbību. Tā ir svarīgāka nekā jebkad. Es priecājos par to, ka kultūras un izglītības komitejas rekomendācijas ir iekļauts eh, dokumentu gala versijā, par kuru balsosim. Piemēram, tas, ka parlaments atbalsta, ka jaunais finanšu instruments var tikt izmantots Creative Europe un Erasmus Plus programmām. Tas ievērojami nostiprināts kultūras dimensiju Eiropas Savienības ārpolitikā ar kultūras diplomātijas eh, starpniecību. Ir ārkārtīgi svarā, svarīgi panākt uzticēšanos, lai veicinātu mieru un nostiprinātu demokrātisku dzīvi. Tādās demokrātijās, kas ir mm, nestabils un kas eh, atkops pēc konfliktiem, ir, ir svarīgi saprast, ka kultūra ir pamats, kas ļauj atjaunot sabiedrību. Paldies! Kiitokset kollega Ward. Lielas paldies kolēģei Vordai. Un tagad vārds Salkungam. Thank you, Madam Chair. We should welcome the fact. Paldies priekšsādātājiem. Mums atzinīgi jāvērtē fakts, ka jaunais instruments apvieno. No vairākus jau pastāvošos. Līdz ar to būs vienkāršošana, tajā pašā laikā arī lielāks e, finansējums. Tad norējās darbības būtu atbilstīgāks un svarīgāks. Bet galvenais jautājums ir šāds. Vai šis jaunais instruments e, veicinās Eiropas Savienības ģeopolitiskās un ekonomiskās intereses vai gluži pretēji? Vai tas galvenokārt e, veicinās eh, starptautiski atzītos principus attīstības sadarbībā un starptautiskajā sadarbībā. Citiem vārdiem sakot, vai šis jaunais NDICI būs mm, tāds instruments, kas attīstības sadarbībai eh, sniegs palīdzību attiecībā pret migrācijas politiku, vai arī tas būs instruments cīņai pret nabadzību un klimatu pārmaiņām pasaulē, veicinās cilvēktiesības, demokrātiju, mieru un eh, konfliktu novēršanu. Mums jāprūpēs par to, lai politikas eh, prioritātes un mērķis šim jaunajam instrumentam praktis, praksē eh, tiks atbalstīti atbilstoši. Paldies, un pēdējais runātājs Staņislavs Pošas kungs. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Paldies, priekšsēdētāji. Es redzu kaimiņa attiecību politika un attīstības sadarbības politika ir mūsu drošības jautājumi. Mums ir jāparūpējas par mūsu drošību ne tikai iekšēji, bet arī ārēji. Un tādēļ es atzinīgi vērtēju to, ka no budžeta paredzēti piešķīrumi šim jaunajam instrumentam, un es arī ticu, ka šis instruments apvienojot vairākus citus instrumentus, var būt efektīvāks. Es ceru, ka tādējādi samazinās administratīvais un cilvēku resursu izmaksu sloks, ka um, trūcētu dien. Mēs šeit arī runājam par uh, pārkāpumiem, par cilvēktiesību pārkāpumiem pasaulē. Ja mēs izvirzām kritērijus demokrātisko principu īstenošanai Tas parāda to, ka mēs ticam savam vērtībām, un tātad mēs šo atbalstu varam sniegt at, apmaiņā pret šo kritēriju īstenošanu. Paldies, Polčaka kungs. Tagad atkal došu vārdu komisijai. Vērsīšu, vērsīšu uzmanību uz to, komisāra kungs, ka jums tika uzdoti jautājumi. Es nezinu, vai jūs vēlaties sniegt atbildes uz jautājumiem izskanēja jautājumi par darbu, kas notiks Eiropas parlamentā, kas tieši tiks darīts cilvēktiesību jomā, vai instruments būs saistīts ar to. Šī varētu būt laba iespēja sniegt atbildes uz visiem šiem jautājumiem. Komisārkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti! Liels paldies par šo liederīgo debati. Es vēlētos jūs vēlreiz apsveikt par jūsu apņēmību un panākumiem, apstiprinot parlamenta pozīciju pirmajā lasījumā laicīgi. Tādējādi varēsim sākt pārunas, tik līdz padome tam būs gatava. Mēs Eiropas komisijā esam pilnībā un vienprātīgi pārliecināti par to, ka konsekventa un reaģēt spējīga instrumenta veidošana ir ārkārtīgi būtisks solis, lai izpildītu mūsu apņemšanās Eiropas globālās stratēģijas ietvaros un Eiropas Savienības konsensā attīstības jomā un arī globālās 2030. gada darba kārtības sakarā. Es uzskatu, ka to vislabāk varēs veikt ar piedāvāto indēcēju arhitektūru saglabājot un nosakot specifiskus pasākumus, kas politiski būtiski būs katrā reģionālā vai tematiskajā politikas jomā, tostarp cilvēktiesību un demokrātijas jomā. Mūsu ieskatā jebkurš grozījums, kas varētu apdraudēt, nemaz nerunājot par šī instrumenta struktūras izjaukšanu, uh, tikai radītu konsekvences trūkumu un pretrunas starp mūsu politikas mērķiem un mūsu finanšu kapacitāti virzīt mūsu prioritātes uz priekšu. Šajā kontekstā esmu pārliecināts, ka šāda Ats, ka ja atsevišķi instruments pastāv, tad tas e, nesniedz, nepalīdz Eiropas Savienības politikai, bet te mēs tieši arī cenšamies veidot politisko konsekvenci, finansēšanas konsekvenci mūsu finanšu instrumentiem. Un tad nu es vēlētos arī vērst jūsu uzmanību, godātie deputāti, ka finansēšanas instruments kā to piedāvā komisija, pilnībā atbilst mūsu attīstības sadarbības prioritātēm, kuru būtība ir izklāstīta Eiropas Savienības konsensusā par attīstību, tamdēļ cilvēku tiesībās balstīta pieeja. Uh, izskaužot nabadzību noteikumos balstīta demokrātiskā pieeja mm, attiecībā pret mūsu partnervalstīm ir un arī būs svarīgas, būtiskas daļas mūsu finanšu instrumentu īstenošanā un arī visiem tiem deputātiem, kas iesniedza mm, savus viedokļus, uh, par iespējamo novirzi no attīstības sadarbības uz militārajiem mērķiem. Es vēlētos aicināt vēlreiz iepazīties ar Eiropas Savienības dibināšanas līgumiem, kur jebkāda militārā rīcība, ko finansētu Eiropas budžets, patiesību sakot, nemaz nav iespējama. Uh, un tas nekādā ziņā nevarēs būt daļa no mūsu attīstības sadarbības politikas. Tāpat vēlētos uzsvērt, ka mm, mūsu mērķi un arī tēriņa mērķi, ko piedāvā komisija, atrod pareizo līdzsvaru, kas atbilst mūsu politisko ambīciju līmenim katrā politikas jomā un geogrāfiskajā zonā. Uh, un arī nodrošina nepieciešamo elastību, izpildot apņemšanās visefektīvākajā veidā. Un visbeidzot vēlētos eh, jūs nomierināt par mūsu apņemšanos eh, veidot atvērtu dialogu ar jums, atrast taisnīgu līdzsvarotu risinājumu, tā lai pastiprinātu eh, šī politi parlamenta uzraudzības lomu un vadības lomu. Un ceru, ka balsojums rītdien būs veiksmīgs. Paldies, Mimičas kungs! Tagad es vēlētos dot vārdu atkal referentiem. Četri referenti tiks uzklausīti sākumā Panzerī kungs. Lūdzu. Grazie, prezidente, brevemente. Paldies priekšsēdētāji, es izteikšos īsi. Globālā vīzija un geogrāfisko un sektoriālo mērķu paturēšana ir izvēle, ko mēs esam veikuši atbildīgi un loģiski. Es nesaprotu, kamdēļ dažiem rodas bāžas par šo vienoto instrumentu, kamdēļ ir šīs bāžas un satraukums. Jāteic taisnība, ka pēdējo mēnešu diskusijās šķiet, ka tiešām bija tie, kuri vēlējās pievērsties noteiktiem kaimiņiem un raudzīties tikai uz dienvidiem, aizmirstot austrums, un tamdēļ mēs vēlējāmies veikt šo apvienošanu. Otrakārt pārvaldība. Tā ir ārkārtīgi svarīga, un mēs veicām izvēli par labu lielākai kontrolē no parlamenta puses ar deleģēto aktu starpniecību. Tātad pirms tiks pieņemti lēmumi par plānošanu. Tas ir ļoti svarīgi. Esmu pārsteigts, ka neviens nepievērsās šim caurredzamības elementam un iespējai parlamentam arī pieņemt lēmumu. Trešā lieta. Es domāju, ka daži interpretēja šī instrumenta izveidi, lai apturētu migrāciju. Pieliksim punktu šādai e, polēmikai, un e, instruments būs e, ar globālu dimensiju Eiropas rīcībai. Un noslēgumā es vēlētos vērsties pie komisijas. Eiropas parlaments ir ieguldījis pūles un tad uh, Tas attiecas gan uz attīstību, gan ārējo politiku, lai parādītu, ka ir reāla konsekvence, spēja rīkoties. Tas ir tas, kas mums bija pietrūcis pēdējos gados. Jā, nyt kuulemme sitten toisenkin ulko... Es vēlētos tagad dot vārdu AFET komitejas referentam Prēdas kundzem. Paldies priekšsēdētāji. Manis iestājā, iesniegtais grozījums ETP vārdā uh, par eh, balsojuma priekšlikumu, kas papildina ziņojumu. Nu, te nebūtu eh, nav runa par to, ka mēs centos eh, izārdīt to, ko esam pēdējo astoņu mēnešu laikā izveidojuši. Mēs patiesību sakot centāmies uzlabot kaimiņa attiecību jomu, 24% finansējumu palielinājums, esam pastiprinājuši arī kaimiņa attiecību politikas satvaru, kas ir mūsu mm, prioritāte. Tāpat uh, ieviesām sniegumā eh, balstītu pieeju. Eh, tajā pašā laikā ir jāraugās realistiski un skaidri jāsaka lietas tādas, kādas tas ir. Durvis paliek atvērtas, eh, lai būtu atsevišķi kaimiņa attiecība instruments. Mēs ļoti labi zinām, ka dalību valstīm padomē ir dažādas atšķirīgas pozīcijas šajā jomā un ir jāpatur visas iespējas atvērtas jaunajam uh, sasaukumam deputātiem, kas dosies pā, uz pārunām, jo tas var patikt vai nē, bet šobrīd NDICI tas ir milzis ar māla kājām. Bet pievienošu vēl vienu lietu, un eh, padzēri arī uz to atsaucās, pārunu laikā bija centieni eh, no attīstības komitejas kolēģu puses eh, visu šo instrumentu ievirzīt tikai attīstības sadarbības gultnē. Viņi pat piedāvāja uh, tādas lietas, Panzerī uz to atsaucās, tādas uh, fantastiskas lietas, ka uh, Ziemeļāfrikas uh, valstis izslēgt un paturēt tikai vidējo austrumu valstis dienvidu kaimiņa attiecību politikā un tad vēl daļo no austrumu valstu paturēt. Un tā tas nevar būt, un es visu darīju tā, lai pārņemtu šo attīstības sadarbības uh, politiku un samazinātu ārlietu un kaimiņu attiecību politikas eh, svaru. Bet, manuprāt, vienmēr ir jārīkojas politiski. Kaimiņi ir svarīgāki kā jebkas cits. Ja raugāmies no šī finanšu instrumenta skatu punkta, es nevaru to ignorēt. Es nevaru um, upurēt mūsu kaimiņus, mūsu Eiropas kaimiņus kaut kādu abstraktu interešu dēļ, lai būtu vairāk finansējumu kaut kādu uh, sapņu, kas nav pragmatiski realizācijai. Lielas paldies! Edustaja Prēda ja sitten käännyn... Lielas paldies, Prēdas kungs, un tagad vērsīšos pie devī referenta Franka Engela. Vārds jums! Priekšādātājs kundze, nu, Es nevēlos šeit eh, lieki izmantot eh, vai ļaunprātīgi izmantot laiku. Mēs esam vairākas reizes esam Šodien jau dzirdējuši, kas ir sakāms um, ekstrēmī kreisajai pusē. Mēs pēdējo mēnešu laikā to jau neskaitāms reizes esam dzirdējuši, ka tas ir kaut kāds um, militārs instruments, ka ar šo instrumentu mēs mēģinām vērsties pret jebkādu veidu migrāciju, un tas absolūti nav patiesība. Šis instruments mums ir ārkārtīgi svarīgs. Tas mums ļaus beidzot īstenot Āfrikas stratēģiju. Tādu Āfrikas stratēģiju, par kuru mēs runājam katrā samitā. Un, uh, Līdz šim, diemžēl, tas nav bijis iespējams, tāpēc, ka nav bijis pieejams vajadzīgais finansējums. Tas mums ļaus arī labāk nodrošināt sadarbību starp teritorijām, uz kurām attiecas kaimiņa attiecība politika, un teritorijām, uz kurām attiecas sadarbības politika. Un te, protams, ir runa par veselo saprātu. Mūsdienu pasaulē mēs nevaram nošķirt Alžīriju no Nigēras vai uh, eh, Libēriju no Čādas. Uh, Un mums vajadzētu arī saprast, ka visa šī sadarbība ir jābalsta uz vienotu politiku. Mēs nevaram nodalīt šīs politikas jomas, un šādā veidā mēs nodrošinam saskaņotību. Mēs saglabājam arī visas alternatīvas, lai mēs varētu turpināt sadarbību ar AKK reģiona valstīm. Uzskatu, ka mums nevajadzētu aizstāt kaut no nolīguma ar kaut ko citu. Nu, protams, mēs vēl nezinām, kas tas būs, bet mums ir skaidrs, ka šis instruments mums ļaus darboties jebkurā gadījumā. Tas ir labs instruments, jo tas arī ietver kaimiņatiecības. Es vēlētos, lai rītdien, izējot no šīs zāles, mēs varētu priecāties par labiem rezultātiem. Mums ir vajadzīga reāla politika, un tā paredz, lai mūsu ārpolitika tiktu finansēta saskaņotā un arī ambiciozā veidā. Vairāk man nekas nav sakāms. Paldies! Lielas paldies Engela kungām! Un Otrs eh, DV komitejas referents eh, Šārls Gerents. Lūdzu. Paldies, priekšādētāji! Man ir vēlreiz jāapgalvo, ka četru referentu starpā mēs esam ļoti atklāti un daudz diskutējuši, un šis ziņojums ir galīgais kompromiss. Katrs no mums izvirzīja savus argumentus un uzskatu, ka mēs esam strādājuši ļoti konstruktīvā garā. Tas ir tas, ko es vēlējos teikt par mūsu darbu. Nākamais es dzirdēju vairākus apgalvojumus, kas um, norāda, ka deputāti iespējams nav izlasējuši šo ziņojumu. Es esmu iepazinies ar komiteju sagatavoto tekstu un uzskatu, ka daži komentāri ir absolūti nepamatoti. Daži saka, ka šis ziņojums nepalīdzēs attīstībai. Mēs uh, esam veltījuši 95% no šī instrumenta tieši attīstībai, un pat kaimiņa attiecību daļā ir paredzēti dažādi fondi, kas ir veltīti tieši attīstībai. Tāpēc nevarētu teikt, ka šis instruments neati, nepalīdzēs attīstībai. Tāpat arī tiek saglabāti geogrāfiskie pīlāri. Īsnībā šeit nav nekādas atšķirības no iepriekšējās politikas. Ir mainītas metodes. Mums ir viena kopīga rezerve visiem šiem instrumentiem, kas tagad ir apkopota, un tas ļaus komisijai strādāt labāk. Tāpat mēs esam arī palielinājuši Eiropas parlamenta prerogatīvas. Nu, tad, kad saka, ka mēs būtu varējuši darīt vairāk attīstības labā, es vēlos teikt, ka šī instrumenta ietvaros mēs esam paveikuši ne tikai maksimumu, mēs esam pat pārsnieguši maksimumu. Ja mēs vēlamies paredzēt attīstībai vairāk finansējuma Eiropas ārlietu politikas aptvērumā, tad mums būtu jāvēršas pie dalībvalstīm, jo dalībvalstis ir veltījušas 0,7% no budžeta ārlietām. Ja dalībvalstis ir gatavas sadarboties ar komisiju, tad mēs noteikti tuvākajos periodos varētu veltīt vismaz 200 miljārdus eiro papildus šai politikai. Tātad nevajadzētu vērsties ar šiem pārmetumiem pie Strasbūras vai pie Briseles. Ir jābrauc uz Parīzi, Madrīdi, Romu, Lisabonu, Varšavu. Vajag braukt uz turieni, kur šie solījumi netiek pildīti. Ja mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība patiešām ieguldītu attīstībā, tad vajadzētu saprast, ka Eiropas Savienība nav tikai komisija. Eiropas Savienība ir dalība valstis un vajadzētu paturēt prātā e, šīs aksiomas. Es uzskatu, ka mēs esam paveikuši darbu, kas mums ļaus uzsākt diskusijas trilogā un uh, vērsties pie mūsu partnera, pie padomes. Un, atklāti sakot, padome vēl nav paveikusi savus mājas darbus. Mēs ceram, ka padome tos paveiks un cerams, ka mūsu viedokļi nebūs pārāk atšķirīgi. Lielas paldies, Gerēns kungām. Un ja tagad mēs varam pievērsties citiem darbkārtības punktiem, jo šīs diskusijas ir beigušās un balsojums notiks rīt. Tagad mums ir jāskata Sala Frankas un Fleckensteina ziņojums par pirmsiestāšanās palīdzības instrumentu, jeb IPA 3 instrumentu. Un vispirms es došu vārdu referentiem. Sala Franka Sančes Neiras kungs, jums ir atvēlētas četras minūtes. E, Paldies, priekšsādātāji komisāra kungs, deputāti. Sākumā Vēlētos teikt pateicības vārdus līdzreferentēm Fleckensteina kungam par lielisko sadarbību, ko viņš sniedz, un es domāju, ka šo sadarbību varētu uztvert kā paraugu tam, kā var saprasties politiskās grupas šajā parlamentā, un es vēlējos tiešām pateikties arī vēl citiem ēnu referentiem. Komisāra kungs, es vēlētos mm, vēl tagad apkopot galvenos elementus šajā ziņojumā paust bažas, ko radīja daži kolēģi nedaudz e, šajā procesā, kuram tuvojamies un saistībā ar šo nosaukumu trešās paudzes IPA un, e, la, un finansējuma atbalsta saņēmējiem. Un es ceru, ka nu, debates, kas notiks, palīdzēs kliedēt tās bažas, kuras dažas no kolēģiem bauda. Ba Pirmkārt, vēlētos uzsvērt to, cik svarīgs ir finansējums - aptuveni 15 miljārdi eiro šim instrumentam. Tas ir liels skaitlis, kas palīdzēs atbalstīt politiskās, administratīvās, ekonomiskās, juridiskās un institucionālās reformas kas ir jāveic valstīm, kas atrodas pirms pievienošanās procesā. Uh, Šie instrumenti tiks vērsti priekšstādātājs kundze arī eh, savā veidā uz to, lai atbalstītu visu to, kas saistās uz struktūrālo reformu, publiskās pārvaldības mm, jautājumiem un principiem, ko saistās Eiropas Savienības darbība - cilvēktiesību, pamatiesību ievērošana, tiesiskums un likuma vāra. Tvērums atbilst eh, ekonomikas sociālai attīstībai, politiskajai, tas ir lauksamniecības politikai, inovācijai, attīstībai, attīstības politikai, klimata jomā, cīņai ar klimata pārmaiņām un jo īpaši visu to, kas saistās ar mm, pārobežu un teritoriālo sadarbību. Ir trīs galvenie elementi, kas eh, raksturo šo instrumentu un kas to padara par atšķirīgu no iepriekšējiem visu Pirms šī taisnīgā daļa, tad tiešā netiešā sadala un visu beidzot nepieciešamība padziļināt visu to, kas saistās uz finanšu rīcības redzamību, ko veic Eiropas Savienība. No otras puses vēlos izcelt arī atbalstu prerogatīvām, ko iepriekš, mm, kas iepriekš tika izsvērts šeit debatēs. Uh, par kaimiņā attiecību, e, tātad NDICI instrumentu. Doma ir pastiprināt, padarīt robustākas parlamenta kapacitātes, kas ar padomi noteiks mm, summas e, nākamajā daudzgadu plānošanas satverā, un tad nu, no komisijas arī ir jābūt pozicionēšanai Mm, un tad nu, parlaments arī tiks iesaistīts visos jautājumos, kas saistās ar plānošanu un deleģētajiem aktiem. Un tātad, pateicoties tiem, parlamentam būs atbilstīga loma, lai būtu atbilstīgs strateģisks dialogs, lai parlaments, padomu komisija varētu spēlēt eh, katram atbilstošu lomu. Vēl viena lieta, ar kuru noslēgšu, mēs esam atraduši līdzsvarotu formulu, lai Uh, paredzētu atbilstīgu lomu komisijai, ārējās darbības uh, dienestam un visam, kas saistās ar šo finanšu instrumentu. Un es ceru, komisāra kungs, ka um, saistībā ar nākamo likumdošanas programmu mēs varēsim turpināt darbu un sadarbību tā, lai šis instruments būtu fundamentāls instruments attiecībā pret pirms pievienošanās valstīm. Uh, pateicos un uzteicu Fleckensteina kunga darbu, un es ceru, ka mēs eh, turpināsim sadarboties šajā institucionālajā trīsstūrī, tā lai mm, eh, novilktu konkrētas aprises eh, šim instrumentam, kas ir tik svarīgs Eiropas Savienības ārējai darbībai. Paldies! Tagad došu vārdu Fleckensteina kungam, otrajam referentam. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal Herr Salah. Priekšsēdētāji, eh, komisārkungs, cienījamie kolēģi, vispirms paldies eh, Ranks kungam par sirsnīgiem vārdiem, bet es to pašu varu jums teikt eh, arī pretī. Mums bija lieliska sadarbība, un jo īpaši mēs priecājamies par šo iznākumu. IPA 3 ir instruments, kas ar 15 miljārdiem eiro Mm, nevis eh, kalpo kādai eh, kaimiņu reģionam, bet drīzāk mēs domājam par tām valstīm, kuras eh, varētu nākotnē kļūt par Eiropas Savienības dalībvalstīm, proti runa ir par sešām Rietumbalkānu valstīm. Pagājušajā nedēļas nogalē mēs atzīmējām NATO vēršanos pret Miloševiču režīmu savulaik un tas mums atsauc atmiņā notikums šajā reģionā. Un uh, mūsu uh, mēģis uh, ir paplašināt Eiropas Savienību arī Rietumbalkānos, lai tur nodrošinātu mieru. Ar IPA 3 mēs cenšam, mēs vēlamies to panākt, proti labas kaimiņa attiecības, uh, sadarbību starp valstīm un dažādām etniskajām grupām un tāpēc par to mēs esam domājuši arī šajā, šajā ziņojumā. Eiropas Savienība ir lielākais eh, donors šajā reģionā, bet diezgan liels skaits cilvēku, kas tur dzīvo, to nemaz nezinu. Cilvēkiem eh, šajā reģionā vajadzētu zināt, kurš ir viņu lielākais atbalstītājs. Acīm redzot, mums ir jārunā skaļāk un uh, jābūt redzamākiem. Citas, citas valsts kā Ķīna, eh, Krievija, Turcija un citas valstis eh, ir iesaistījušās šajā reģionā ar savām investīcijām, eh, un tām nav šādi strateģiski mērķi, tāpēc Es domāju, ka mums jau atkal ir jāreklamē savs darbs šajā reģionā. Statistikas dati liecina par to, ka uh, ekonomika pieaug šajās pirmsiestāšanās valstīs, bet eh, patiesībā ir grūti saskatīt tur kādus dzīves līmeņu uzlabojumus. Izaugsme rada ļoti maz uh, jaunu darba vietu, un līdz ar to uh, bez cilvēki joprojām ir bez perspektīvēm palikt šajos reģionos un domā par imigrāciju. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis instruments tiktu izmantots ne tikai galvaspilsētās un, un tiktu piešķirts tikai centrālajai valdībai, bet lai šī palīdzība sasniegtu arī reģionus, lauku reģionus. Un ir mazsvarīgi, uh, kur politiskā uh, partija ir pie varas. Mums ir jāuzlabo cilvēku dzīves līmenis, mums ir jāuz, jāatbalsta demokrātija un ekonomiskā attīstība. Uh, Mums ir jādomā par tiesiskumu, eh, demokratizēšanu. Tās ir augstākās prioritātes, ko vēlamies sasniegt ar savu instrumentu. Tiesiskuma īstenošana nav dāvana eh, Junkaram, eh, Tuskam vai Hānam, bet ar to mēs cenamies, cenšamies um, atbalstīt šos reģionus. Bez tiesiskuma nodrošināšanas arī Eiropas Savienības likumdošana nebūs iespējams tur pārņemt un īstenot. Un Dažas dalībvalsts, diemžēl, vairs neievēro mūsu pamatvērtības, tāpēc mums ir jābūt labam piemēram un jāizmanto uh, Uh, visas iespējas, lai uh, rādītu labo piemēru. Cienījamie kolēģi, es domāju, ka mums ir izdevies sagatavot labu ziņojumu. Lielas paldies uh, līdzreferentiem un ēnu referentiem, un es ceru, ka rīt ar a, plašu atbalstu mēs spērsim nākamo soli, lai atbalstītu mūsu kolēģus un draugus Rietumu Balkānu valstīs. Paldies! Lielas paldies kolēģim Fleckenstein kungam, un tagad vārds komisāru kungam, Hāna kungam. Lūdzu, vārds jums! You, Madam Chair, honorable members. Uh, first, uh... Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, vispirms es vēlētos apsveikt jūs, jo īpaši referents par lielisks uh, paveikto darbu. Es jo īpaši uh, priecājos, ka paraugoties uz padomas un komisijas un parlamentu nostāju mums ir daudz kopīga. Jaunais priekšlikums pirmsies vienošanās palīdzības instrumentam ir 14,5 miljonu investīciju Eiropas pašu stabilitātei, drošībā un uh, labklājībā. Tas uzlabos uh, tiesisko sistēmu, uh, publiskās reformas, ieviesīs augstus Eiropas Savienības standārdus, lai aizsargātu patērētājus un vīdi, un no tā iegūs iedzīvotāji un uzņēmumi šajās valstīs, bet arī Eiropas Savienībā pašā ārkārtīgi svarīgi, ka programma mm, ir balstīta uz uh, prioritātēm. Mēs domājam par to, lai sasniegtu labāko rezultātu, ir nepieciešams panākt līdzsvaru starp pārskatāmību, lai uh, valdības varētu plānot savus budžetus un, protams, arī rezultātus, jo tas mums ļaus strateģiski vadīt un atbalstīt tos partnerus, kuri uh, ir apņēmības pilni sasniegt mērķus. Mums ir jācenšas stiprināt dialogu un um, radīt iekļaujošu partnerību. Mums ir jāizmanto līgumos paredzētās iespējas. Tas būs uh, viens no svarīgākajiem punktiem, par kuriem mēs diskutēsim trialogā, kur cerams uh, uzsāksim pēc iespējas ātrāk. Viens jautājums, ko vēlos pieminēt, ir institucionālās uzbūves respektēšana. Mums ir nepieciešama maksimāla konsekvence starp paplašināšanos un ārpolitiku, un eh, tas, kas tiek eh, piedāvāts, eh, varētu negatīvi ietekmēt šo struktūru. Paplašināšanās nozīmē mūsu politikas eksportēšanu, un, kad pie, tiek piedāvāta horizontālā pārvaldes grupa, mēs redzam te dublēšanos ar to, kas jau ir paredzēts akī dažādajās sadaļās. Un visbeidzot, jūs piedāvājat um, šo um, cross-reference pārvietotas diki. Un mēs vēlamies vienotus noteikumus. Tas ir ārkārtīgi svarīgi jo mm, mums ir jādomā par to, kā nodrošināt konsekvenci un uh, sadalīt administratīvo slogu. Esmu pārliecināts, ka jūsu mērķis nebija apdraudēt mūsu mērķus, bet tā kā uh, par NDICI ir paredzētas atsevišķas diskusijas, varbūt mēs uh, gal galā nesasniegsim vienādus noteikumus abos gadījumos. Vēlreiz liels paldies par jūsu atbalstu un ziņojumu.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 poštovana predsjedavajuća pozdravljam povjerenika hahna. povjereniče istaknuli ste u svom govoru za kā sve područja. paldies priekšsēdētāj paldies komisār es domāju ka tas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu reģionam. Tas ir ļoti būtiski kandidātu valstīm un tās, kas gatavojas kļūt par kandidātiem, lai būtu efektīva enerģētika, lai būtu nepieciešamie finanšu līdzekļi, risinot izaicinājumus, bet ir arī ļoti svarīgi, lai būtu strateģiskā plānošana. Bet, kur es nepiekrītu, tad tas būtu sadalīt finansējumu pa tematiskajām prioritātēm, nevis pa valstīm. Un tad nu, es domāju, ka būtu labi, ja būtu uh, norādes par saņēmējiem atkarībā no šīm valstīm, valstīm, kas grasās kļūt par kandidātēm. Valstīm nav pietiekami gatavu projektu, pietiekami daudz kapacitāšu, tad nepieciešams sniegt lielāku tehnisko palīdzību, tad nu mums ir arī jāpastiprina mm, mūsu centieni palīdzēt šīm valstīm, lai pastiprinātu uh, to iespējas ne jau, lai tās konkurētu viena ar otru, bet tā, lai tās varētu reāli progresēt. Lielas paldies, Maletičas kundze! Tagad Reģionālās attīstības komitejas vārdā eh, Zelerkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmsieviešanās palīdzība ir viena no veiksmīgākajām Eiropas Savienības politikām, un tādējādi daudz pilsoņi ir atraduši savu ceļu uz Eiropas Savienību, tāpēc mums ir jādara viss iespējamais, lai turpinātu šī instrumenta izmantošanu, jo nu, tā ir atkarīga eh, šo cilvēku dzīve pirmsieviešanās valstīs. Diemžēl pārmaiņas šajās valstīs notiek ļoti lēnām vai eh, bieži vien pat tiek spērts soļi atpakaļ kā eh, Turcijas gadījumā. Jo īpaši Rietumu Balkānu valstu gadījumā jāsaka, ka Eiropas Savienības atbalsts mm, ļauj īstenot kohēzijas politiku un um, veicina arī pārobežu sadarbību dažādo reģionu starpā. Uh, tas palīdz nostiprināt pirms pieviešanošanās um, valstis, bet mums uh, ir jācenšas padarīt šo politiku redzamāku, kā jau teica Fleckensteina kungs. Un e, šī politika sniedz mums lielisks iespējas sadarbībai, kā piemēram e, e, paplašinot šo instrumentu pielietojumu. Es ceru, ka šīs iespējas arī tiks izmantotas. Paldies! Lielas paldies, Elere kungs! Tagad Lībe komitejas vārdā Valero kundze. Paldies priekšsādātājiem! Jā, nu, mēs te runājam par IPA 3, un, lai to apstiprinātu, vajadzētu izvairīties no iepriekšējo kļūdu novēršanas, tā lai resursi tiktu pareizi izmantoti un atbilstīgi pārvaldīti, lai nerastos migrācija laivās uz Turciju. Mēs domājam, ka IPA līdzekļi ir jāiegulda pirms pievienošanās valstu reformēšanai un to kapacitāšu uzlabošanai un arī infrastruktūru izmantošanai, jo mēs zinām, ka reizēm ir konflikti ar kaimiņiem. Ir arī problēmas ar demokrātiju vai tiesiskumu un neatkarīgā neatkarīgu tiesu sistēmu, minoritāšu cieņu. Mēs domājam, ka pirms pievienošanās valstīs nedrīkst netikt ievēroti tie principi, kuri ir pie mums Eiropas Savienībā. Nevar iebilst pret brīvības principiem, uh, kādi mums ir Eiropas Savienībām. Paldies, Valēro kundze, tagad ETP vārdā Kristians Preda. Paldies, priekšsādātāji, turpinot debates, kas mums bija pirms brīža, esmu gandarīts par to, ka IPA netika iekļauta šajā apvienošanā. Pirms gada mans draugs Pancērī centās mm, pārliecināt par to, lai arī IPA tiktu iekļauta. NDICE. Un tad, nu, Sāla Frankas kungs un Flekenšteina kungs ir paveikuši lielisku darbu. IPA ir ilgtermiņa investīcijas Rietumu Balkānos. Ir ārkārtīgi būtiski, lai finansējums tiktu koncentrēts uz skaidru un neatgriezenisku attīstību svarīgos mm, sektoros, kas balstās uz Kopenhāgenes kritērijiem. Ļoti svarīgi arī ir, lai ir nosacījumi mm, eh, atbalsta saņemšanai un arī eh, taisnīgas daļas princips. Tādējādi būs lielāka atbildība tām valstīm, uz kurām tas attieksies. Lielas paldies referentiem par to, ka tika ņemts vērā mans grozījums par diviem punktiem - lielāka sab pilsoniskās sabiedrības iesaiste un eh, valstis, kuras uh, saņem atbalstu attiecībā uz to, ka bērni tiek dezinstitucionalizēti. Tagad eh, Pīkolas eh, kungam vārds. IPA 3 finansējumam ir jābūt ilgtermiņa eh, finansējumam Balkānos. Un šī nākotne nav skaidra, ņemot vērā to, kāda ir situācija Eiropas Savienībā, kādi ir izaicinājumi pirms vēlēšanām. Bet Rietumu Balkānu valstīm tagad ir jāizpilda kritēriji, jo tām ir lieliski iespēja pietuvināties Eiropas Savienībai. Melnkalne un Maķedonija ir visnotaļ attālinājušās, arī Zena Albānija, bet ir instrumenti, lai uzlabotu attīstību, lai varētu garantēt Eiropas Savienības vērtības un tiesiskumu. Jāpastiprina arī kapacitātes praksē, ir jāpastiprina paraugu prakse, paraugu prakse kaimiņa attiecību jomām. Reģionālas attīstības komiteja izvirzīja virkni nosacījumus, kurus visus nevarēja pieņemt. Paldies, Pičuls kungs, tagad EKR vārdā Demesmaker kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Cik reizes mēs esam lūguši komisijai rīkoties attiecībā uz to, ka Eiropas Savienība atbalsta Turciju? Mēs eh, tā arī neesam palielinājuši demokrātijas ietekmi Turcijā, bet gluži pretēji Trešās paaudzes eh, programma paredz eh, aizdevumu programmu, vairāk nosacījumu un uz sniegumu balstītu pieeju. Es nedomāju, ka tas atstās kādu ietekmi uz autokrātisko Erdogana režīmus, jo tagad to var apliecināt. Vienīgā mācība, ko varam gūt no pēdējiem gadiem, ir, ka labāk pārāk neakceptēt iespējamo Eiropas Savienības paplašināšanu, bet E, koncentrēties uz labām kaimiņa attiecībām, jo e, pirms pievienošanās instrumenta akcentēšana nav laba izvēle. Nu, akcentēt e, pamattiesības, tiesiskumu, demokrātiju, labu pārvaldību un atbilstību Eiropas Savienības aktiem. Tas viss ir iespējams jau ārējās darbības finansēšanā. Paldies tagad no Alde. Došu vārdu Ilhanam Kjučukam. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, godātais komisāra kungs, kolēģi. Kopš 2007. gada pirms pievienošanās instruments ir bijis galvenais finanšu instruments, kas atbalsta kandidātu valstis un iespējamās kandidātas, piemēram, sešas Rietumbalkānu valstis un Turciju. Visa svarīgākais un specifiskākais pašreizējai IPA 2 ir strateģiskais akcents uz eh, strateģiskajiem valstu dokumentiem, kuru paredzēti specifiski plānošanas dokumenti eh, katram saņēmējam uz noteiktu periodu. Šajā sakarā es atbalstu komisijas priekšlikumu izveidot IPA 3 nākamajam periodam. Es nedomāju, ka IPA ir bijusi efektīva un panākumiem bagāta. Uh, kad runa ir par konsekvenci un attīstībai, bet nu, tāpēc es pilnībā atbalstu to, ka IPA 3 būs lielāks akcents uz pamatiesībām un migrāciju. Eiropas Savienības politika un aki, sociālā politika, investīcijas izaugsmai un labām kaimiņa attiecībām. Un vēl ir ļoti svarīgi, ka IPA 3 izveide ir jāveic ne tikai saskaņā ar Rietumu Balkānu stratēģiju un